jāstiprina savu nostāju un jāvēršās pret ekstrēmiem viedokļiem. Liels paldies par uzmanību! Thank you, minister. Paldies, ministra kungs! Paldies visiem, kas piedalījās debatēs! Un nākamais darba kārtības punkts ir jautājumus, kuriem jāatbild mutiski komisijai un padomēji par iespējamā cipu gūstekļu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs. Vispirms vārds uh, Lopesam Agilara kungam. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšēdētāji. mēs formulējām mutisku jautājumu balstoties uz 2012. gada 11. septembra rezolūciju. Runa ir par nelegālajiem cip lidojumiem, pārlidojumiem un arī uh, cilvēku aizturēšanu un arestu Eiropas teritorijā. Man ir iespēja vēlreiz jums uzdot šo jautājumu. Es vēlos zināt, vai ir um, noskaidroti apstākļi, vai tiek veikta izziņa par šiem pārkāpumiem, kā notiek ties, uh, tiesību sargāšo iestāžu sadarbība un kā Eiropas Savienība spē, ir spējusi reaģēt, kā ir īstenota Eiro, um, ies, institūciju kontrole, sevišķi tas attiecās uz tā saucamo izmeklēšanas komisiju. Libe komitejā arī mm, nodarbojās ar šo jautājumu. Demokrātijā nedrīkst būt vieta tik plašām neskaidrībām, šādām situācijām Jautājums komisārei, kā jūs sadarbojāties ar citām institūcijām vai ņēmāt vērā mm, vai kā jūs skaidrojat to, ka attiecīgo sanāksmi protokoli ir tikuši mainīti vai grozīti, vismaz tā tiek apgalvots. Kā ir novērtētas centrālās izlūkošanas pārvaldes aktivitātes? Mums ir nepieciešams noskaidrot, kurās valstīs uh, minētie gadījumi ir notikuši īpaši bieži Lietuva, piemēram, kas šobrīd ir prezidējošā valsts. Tāpat mēs dzirdējām par Rumāniju, Itāliju, Somiju, apvienoto karalisti. Uh, kas īsti ir noticis, kas ir noskaidrots, ko komisija ir darījusi, lai tiktu skaidrībā par to, ko centrālā izlaukošanas pārvalde dara Eiropas Savienības valstīs. Un nedrīkst aizmirst, ka nelikumīgas darbības nedrīkst palikt nesodītas. Lūdzu, kāda ir informācija, kam ir pilnīga informācija. Uh, iet paliek iespējas, ka um, izziņas veikšana nav bijusi sevišķi veiksmīga. Tāpēc šis jautājums tika formulēts un mums būs arī rezolūcija. Mēs gribam gan komisijai, gan padomai, gan dalībvalstīm pateikt to, ka parlaments neatlaidīsies un uh, noskaidros šo jautājumu. Broka kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisijas vicepriekšsēdētājs kungs, kundze, uh, padoms pārstāvi kungs. Jā, patiešām ir tā, ka pēc 9. septembra, ne 11. septembra, mm, daudz kas jau ir noticis, uh, kas uh, nav savietojams ar mūsu sadarbības um, noteikumiem un ar tiesiskumu, un mums ir jānodrošina, lai tas neatkārtotos. Bet mums ir arī skaidri jāpasaka, ka tas ir noticis zināmos apstākļos. Mums ir jārod tiesiski noteikumi, kas tai pašā laikā ir pietiekami efektīvi, lai aizsargātos pret terorismu. Un mums arī jāpasaka, ka mūsu ienaidnieks nav Amerikas Savienotās valstis. Nevajadzētu radīt šādu iespēju šādās debatēs. Mums arī skaidri ir jāparāda, ka mums ir jāraugās, ka arī tiesiskā valstī, kāda ir ASV, arī šie jautājumi kritiski tiek skatīti. Uh, Es to saku, uh, lai nerastos šeit nepareiz iespējas par uh, varas sadalījumu, par spēku līdzsvaru. Es ceru, ka padome un komisija varēs mūs informēt šajos jautājumos, varēs atbildēt uz jautājumiem, bet man jāsaka arī, ka vairākos punktos uh, tas ir sarežģīti. Uh, Un uh, arī rezolūcijā tiek bieži runāts par to, ka varētu un ka jānoskaidro, tātad mēs arī īsti vēl skaidri nezinām, vai tur kaut kas noticis vai nē. Tātad daudzas lietas ir tikai apgalvojumi. Uh, atsevišķos gadījumos neesam īsti droši, ka kaut kas ir noticis, bet uh, gribēju pieminēt uh, diskusiju, kas mums šobrīd notiek par uh, NSA, par Nacionālas drošības aģentūras jautājumu Es gribētu atbalstīt uh, komisijas vicepriekšsādātājs kundzi tajā, ka Eiropas pilsoņu uh, tiesības, uh, runājot par informācijas iegūšanu, tur mēs būtisku progresu panākam. Es domāju, ka tā ir iespēja raudzoties nākotnē, lai rastu risinājumus. Un data aizsardzības jomā mēs gūstam progresu. Uh, Mēs veidojam vairāk tiesiskas iespējas. Eh, mums ir jāraugās nākotnē, jārod konstruktīvi risinājumi, lai vēlāk eh, nevarētu atkārtoties lietas, kas ir notikušas. Mums ir jārod arī noteikumi, kas eh, nenostāda pretstatā tiesiskuma principus un sadarbību, kas ir nepieciešama Un tāpēc e, ir e, šī sadarbība jāuzsver, un data aizsardzības pamatnolīgums beidzot būtu jānoslēdz, jo tur e, būtu noskaidrotas tiesības pilsoņiem vērsties pret pārkāpumiem. Un tāpēc šie jautājumi ir jāsasaista, un tāpēc nākotnē būs jārod aizvien vairāk tiesībās balstīt risinājumu, un tāpēc uh, Es eh, esmu jautājumu uzdevums, uzdevējs, bet eh, neesmu rezolūcijas autors un to nevaru eh, pilnībā atbalstīt. Un ironiski jāsaka, ka mana valsts īpaši netiek apvainot šajā uh, rezolūcijā, jo tiek teikts, ka tā vienreiz ir atbildējusi uz kaut kādu vēstuli. Paldies, Broka kungs, un tagad uh, padoms vārdā Leškeviča kungs, lūdzu. Godātā priekšsēdētājas kundze, godātā komisārs kundze, cienītie parlamenta deputāti. Es eh, esmu priecīgs par man sniegto iespēju atbildēt uz komisijai uzdotajiem jautājumiem, uz jautājumu, kuru kopīgi ir uzdevusi ārlietu komiteja un eh, Pilsonisko brīvību komiteja. Jautājums eh, skan, kāds ir juridiskais ietvars, kurā komisija un padomi varētu rīkoties. Un tagad citēšu. Dalību, val, dalību valstu drošība ir katras dalību valstu kompetencē. Tas nozīmē, ka gan izmeklēšanas darbība un slepeno dienas darbība dalību valstīs atrodas ārpus Eiropas Savienības un to institūciju kontrolas Un e, tas, ka kāda dalība valsts tādā vai citādā veidā ir piedalījusies cip gūstekļu nogādāšanā vai nelikumīgā turēšanā, izmeklēšana par šīm apsūdzībām ir Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē. Šī kompetence ir atrunāta līgumā. Eiropas Savienībai te nav nekā darāma. Tāpēc padome Um, nav varējusi nekādā veidā atbildēt uz pagājušā gada septembrī pieņemto parlamentu rezolūciju. Vēlreiz padomēji nav iespējams nākt klajā ar jau kāda veida deklarācijām par dalību valstu drošības pasākumiem. Tas ir dalību valstu kompetencē. Šā iemesla dēļ padome nav organizējusi uzklausīšanas ar atbilstīgajām Eiropas Savienības drošības institūcijām. Un eh, jau kādas eh, rīcības starp dalību valstīm, kuras ir apvainotas, un ASV ir jārisina divpusēju sarunu rezultātā. Un eh, padome vienīgais, par ko var iestāties, ir cilvēktiesību un pamattiesību izpilde bet eh, slepeno dienestu rīcība un tiesību sargājošo dienestu rīcība un to kontroli ir dalību valstu kompetencē. Jūs eh, noteikti augstu novērtēsiet, ka padomas centieni tiesiskā jomā un visu institūciju centieni tiesiskā jomā sakārtot šo jautājumu ir notikuši, un tomēr padome eh, nā, nevar nākt klajā ar rekomendācijām, ko darīt Eiropai. Tas tomēr nenozīmē, ka padome ir cietusi klusu. Padome jau vairākas reizes ir nosodījusi terorismu un atbalstījusi cīņu pret terorismu saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. Tajā skaitā atbalstot starptautisko humanitāro likumu un bēgļu likumu. Šobrīd jau ir skaidrs, ka slēgtu aizturēšanas un nelikumīga aizturēšanas iestāžu aktivitāte ir notikusi pretrunā starptautiskajiem noteikumiem. Runājot par cīņu pret terorismu, ilglaicīgā periodā tām ir jābalstās uz cilvēktiesību ievērošanu vienmēr, un dažādu valdības iestāžu rīcībai ir jābūt eh, saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem, arī cīņā pret terorismu. Protams, eh, nekad mēs nevaram būt pārliecināti, ka terorisms nepacels savu galvu. Eiropas Savienība regulārā dialogā ar ASV runā par starptautiskajām tiesībām un cīņu pret terorismu. Šā dialoga ietvaros e, mums ir iespēja izdiskutēt tādus jautājumus, kā piemēram gūstekņu nogādāšana, aizturēšana, turēšana apcietināšanā, un e, tas ļauj dalību valstīm izprast to, cik svarīgi ir ievērot starptautisko likumdošanu un cilvēktiesības. Un tomēr ir jābūt eh, skaidram, ka izmeklēšanas un slepeno dienestu rīcība netiek diskutēta šajās sarunās ar ASV. Daļā no šiem dialogiem ar ASV ir piedalījies arī parlaments, un tomēr mums ir jāņem vērā šo diskusiju konfidencialitāte un slepenums, tāpēc nevaru atklāt šo diskusiju detaļas. Tikai ievērojot slepenību šajās diskusijās, visas iesaistītās puses var runāt brīvi. Runājot par delikātiem jautājumiem, diplomātijai ir dota pilna vaļa. Tāpēc padome neakceptē, ka ir tikusi eh, pār pārkāpta noteikto likumdošanas ietvaru prakse, nedodot pie dokumentiem. Prieksēdētāji komisārs kundze, godātie deputāti. Ik viens no mums strādā tiesiskuma ietvaros, un mums ir jārespektē spēkā esošā likumdošana. Mēs varam rīkoties, esam gatavi rīkoties. Kā jau es pieminēju, mēs piedalāmies diskusijās un organizējam dialogu ar ASV. Un tomēr tam ir jānotiek saskaņā ar starptautiskām vienošanām, un labākais veids, kā sasniegt mums vēlamo rezultātu, ir ar diplomātijas palīdzību. Tikai tā mums izdosies panākt rezultāts. Paldies! Minister... Paldies, ministra kungs! Tagad došu vārdu komisārai Redings kundzei lūdzu godātā priekšsēdētāja. Mēs redzam, ka šie gadījumi, par kuriem mēs šodien runājam, vairāk kārt pārkāpj cilvēku tiesības. Tā ir patvaļīga aizturēšana, bieži arī spīdzināšana vai tam līdzīgi. Un vairāk kārt Eiropas parlamentā es esmu uzsvērusi, ka cīņa pret terorismu nav attaisnojums šādām darbībām. Un to arī ir apstiprinājusi padomas prezidentūra. Bet tik uzsvērts vēl viens fakts. Tie ir dalībvalstu drošības jautājumi ārpus Eiropas Savienības, saiknes ar citām valstīm. Līgums nedod uh, tiesības komisijai veikt izziņu vai izmeklēšanu šādos gadījumos, tāpēc komisija vienmēr ir uzsvērusi, ka komisijas, uh, ka da, tas ir dalībvalstu uh, pārziņā veikt izmeklēšanu. Tā, tas ir Tas ir pienākums, tā ir apņemšanās, kas izriet no cilvēktiesību likumu kopuma, lai cilvēkiem, kas ir pieredzējuši šādus gadījumus, lai viņi varētu saņemt kompensāciju. Eiropas Savienības noteikumi, kas attiecībās dalībvalstīm, kas it kā ir sadarbojušās ar centrālo izmeklēšanas pārvaldi. Um, nu, šeit pastāv jautājums, vai šeit ir sakarība ar divpusējiem līgumiem, kas ir noslēgti ar ASV no 2001. gada līdz 2003. gadam bija vienošanās par sadarbību, bet Eiropas Savienībai un ASV nebija vienošanās par tiesisko sadarbību. Tikai 2009. gadā padomu pieņēma lēmumu par to, ka tiek slēgtas divas vienošanās ar ASV, viens par izdošanu un otrs par divpusējo tiesisko sadarbību. Abas šīs vienošanās stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, un tajās arī ir iezīmēts juridiskais ietvars krim, sadarbībā krimināllietās ar ASV. Tātad tikai no šī brīža, no 2010. gada, un es gribētu skaidri nošķirt divas nepieciešamības vai divas nepieciešamas lietas. Pirmais - vajadzība tikt skaidrībā par to, kas patiesībā ir noticis Tas ir dalībvalstu pārziņā. Komisija tiešā veidā nevar ne koordinēt, nekādā veidā arī veicināt izmeklēšanu vai izziņu, ko veids dalībvalsts. Tai nav uh, iespēju, tai, tās, tai nav arī represīvā aparāta, lai to varētu veikt. Padome šodien ir pārstāvēta mūsu debatēs un padomas pārstāvs ļoti skaidri aprakstīja arī savas pilnvaras šajā jomā. Otrais elements ir jānovērš um, jānovērš tāda ne, nevajadzīga pārspīlējuma. Cīņa pret terorismu nenozīmē, ka bez vajadzības drīkst ignorēt cilvēktiesību principus. Šeit es gribētu vēlreiz atsaukties uz vienošanām par savstarpējo tiesisko sadarbību. Tās paredz sadarbību un komisijai ir jānodrošina, lai šis instruments, tāpat kā citi Eiropas Savienības likumi, kas attiec uz e, cīņu pret terorismu, tiktu īstenoti pilnīgā saskaņā ar pamatiesību hartu. Un uz šī pamata komisāra Malstrēma un es pati uh, eh, 2013. gada 5. martā rakstījām vēstuli iekšlietu un tieslietu ministriem visās dalībvalstīs, lai īpaši uzsvērtu, ka cīņā pret terorismu ir jāizmanto Eiropas Savienībā pieejamie instrumenti, uh, un tie ir jāizmanto, jāizmanto tādā veidā, lai netiktu pārkāpta pamatiesību harta. Tikai sešas dalībvalsts rakstīja mums atbildes vēstules. Eiropas komisijas dienesti atgādināja atkārtotā vēstulē um, par šo jautājumu jūlijā citām dalībvalstīm. valstīm Mēs katrā ziņā negrasāmies šo jautājumu kaut kā piemirst. Eh, es runāju tātad par sadarbību kriminālu lietās. Paldies! Paldies! Priekšā eh, komisāras kundze. Tagad runās politisko grupu pārstāvji. Pirmais divas minūtes Koelju kungs, Tautas partija. Paldies, priekšēdētāji! godātā komisāra, kolēģi. Nav tā, ka mērķis attaisno līdzekļus. Mums ir jānosoda šie nelikumīgie soļi, ko ir veikusi civilā centrālā izlūkošanas pārvalde Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai informācija, lai tiktu veikta izmeklēšana, būtu pilnīga skaidrība par to, kas e, tika izdarīts un kas ir noticis. E, ir jāizmanto arī ieteikumi, rekomendācijas, ko pieņēma Eiropas parlaments plenārsēdē, un ļoti žēl, ka pamazām jautājums tiek pārcelts ar vienu uz vēlāku laiku. Uh, un mēs joprojām nezinām, kas tad īsti ir bijis un kādā veidā, cik bieži un cik daudz un kāpēc tika pārkāptas cilvēktiesības. Ir jāraugās, lai nekas tam līdzīgs turpmāk neatkārtotos. Un um, izmeklēšanai dalību valstīs ir jābalstās ļoti skaidros pierādījumos ir jāizmanto tiesiskais ietvars, ko piedāvā Eiropas Savienība. Un ir jābūt skaidrībai par to, kurai dalībvalstī ir jāuzņemas par ko atbildība. Mana partija ir apliecinājusi, ka tā turpinās aizstāvēt Eiropas Savienības vērtības, un tas attiecas arī uz jebkuru cilvēka cilvēku tiesību ievērošanu. Mēs noraidīsim dažas, dažus punktus rezolūcijā un gribu pateikt paldies Flotres kundzei. Paldies! Fajonas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Apmēram pirms gada mēs pieņēmām rezolūciju, kurā prasījām atbildi uz uh, apsūdzībām par uh, ieslodzīto uh, turēšanu CIP programmas ietveros. Bet neesam saņēmuši ne no komisijas, ne no padomes uh, atbildes, nav ņemt vērā šie parlamenta jautājumi. Neviens nav uzņēmies atbildību par šiem apkaunojošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir vissmagākie pēc otrā pasaules kara. Uh, nav nekādu uh, neatkarīgu izmeklēšanu, bet parādās jauni fakti. Jau vairākus gadus brīdinām, ka nedrīkst uh, ignorēt paši savas kļūdas. Uh, turpinām uh, piedzīvot šādas kļūzas, kļūdas. Nesenākā bija uh, Lampedūzas traģēdija. Eiropai būtu jārāda piemērs cilvēktiesība aizsardzībā. Mēs uzsveram, ka esam modernākā pasaules daļa bet tādējādi, kā mēs rīkojamies, ignorējot cilvēktiesības, mēs zaudējam mūsu uzticību mūsu pilsoņu vidū. Kā tad mēs varam prasīt, lai citi rīkojas savādāk? Cik cilvēkiem ir jāiet bojā pirms Eiropa pamostas, pamodīsies un uzņemsies savu atbildību? Uh, Tagad gadu pēc uh, rezolūcijas mēs runājam par tām pašām lietām. Mēs runājam par uh, iejaukšanos valstu suverenitātē, runājam par tiesību un brīvību pārkāpumiem. Un šeit jāmin arī uh, uh, sliktā tieksme pret ieslodzītajiem uh, un arī ne, atpakaļ nenosūtīšanas principu neievērošana. Jauni fakti uh, aizvien parādās un tie apliecina, ka Eiropas eh, valdības ir sadarbojušās ar ASV valdību un CIP eh, šajās slepnajās programmās, un tāpēc mēs gribētu aicināt Lietuvu diskusiju par Eiropas atbildību iekļaut eh, atbildīgo ministru darba kārtībā. Mēs esam vīlušies, ka astoņas dalībvalsts joprojām nav atbildējušas uz uh, šo vēstuli, kurā bija jautājumi par šīm programmām. Mēs nedrīkstētu pieļaut šādu notikumu atkārtošanos. Diemžēl uh, mēs uh, piedzīvojam aizvien jaunus skandālus, uh, telefonsarunu noklausīšanās, prīzmu un līdzīgus. Un nesam saņēmuši arī uh, Uh, apmierinošu atbildi uz mūsu rezolūciju par uh, cilvēktiesību iespējamiem pārkāpumiem Eiropas teritorijā. Kolēģi, komisārs kundze, es ceru, ka mēs uh, rīt varēsim atbalstīt rezolūciju un pieņemt pareizo lēmumu, jo mums ir jāpievērš uzmanību šiem pārkāpumiem. Fajons kundze, Līseka kungs grib jums uzdot jautājumu, vai jūs esat gatavi atbildēt? Līseka kungs, lūdzu jums vārds. Kuja bardzo, paņem ševodničonci. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Fajons kundze. Es jūs tiešām cienu, bet man ir jautājums, vai esat lasījusi šīs šodienas debates nosaukumu? iespējamā uh, gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana. Nekāda izmeklēšana vēl nav īstenota, izmeklēšanas vēl notiek. Vai Fajons kundze nebūtu uh, piemērotāk runāt par iespējamu transportēšanu un uh, aizdomām par uh, aizturēšanu, un nevis runāt par faktiem, kuras nav uh, uh pierādījušas nekādas tiesas. Paldies, kolēģi! Uh, man ir iespēja atbildēt jums uz šo jautājumu. Paldies par to. Es piekrītu jums, ka rezolūcijā tiešām ir vārds iespējamā. Bet fakts ir tāds, ka katru mēnesi gandrīz mēs lasām plašsaziņas līdzekļos un uh, dzirdam no dažādām organizācijām jaunus faktus. Fakts ir arī tas, ka neviena institūcija un neviena uh, Uh, Eiropas valstu valdība nav atbildējusi uz mūsu aicinājumiem, ko paudām pirms gada. Uh, virkne uh, izmeklēšana ir apturētas, tā skaitā arī Lietuvā. Man šķiet, ka neviens vēl tā arī nav atklājis patiesību pilnā apmērā, un mums ir jāsvēr at, atkal un atkal jāvērš mūsu uzmanību uz šiem pārkāpumiem. Paldies tagad liberāļu vārdā Latvārds Kunze. Paldies priekšsēdētāji. Šajā rezolūcijā tiek dalīt, darīt divas lietas - atkārtota kritika pret šo cipu programmu, uh, kur uh, slepeni tika turēti gūstekņi un uh, viņi arī spīdzināti un Eiropas Savienības iesaist šajā programmā. Pirms desmit gadiem, septembrī, es organizēju pirmo uzklausīšanu par Guantanamo Eiropas parlamentā un atgriezīšos pie šīs kļūdainās juridiskās domāšanas, kas bija izplatīta. Uh, bet uh, gribētu arī uzsvērt, ka rezolūcija prasa atbildības uzņemšanos nacionālā līmenī, tā skaitā manā valstī, apvienotajā karalistē. Eiropas institūcijas un komisija tiek aicināta piedalīties šajā uh, procesā, monitorējot atbildības uzņemšanās uh, pasākums. Uh, Lietuvas prezidentūrai gribētu teikt, neviens ministrs eh, taču nav ārpus tiesībām. Kāpēc mums ir cilvēktiesību klauzulas Eiropas līgumos? Kāda ir jēga deklarācijām? par to, ka pretterorismu organizācijās ir jāievēro humānās eh, tiesības un uh, cilvēktiesības, ja nacionālā un Eiropas līmenī netiek ņemts vērā milzīgs pienā, pierādījuma apjoms. Uh, um, gandrīz jau varam teikt, ka jau tie ir fakti. Tiešām ir tik daudz pierādījumu par to, ka šie likumi un noteikumi ir pārkāpti. Tagad atgriežoties pie starptautiskā juridiskā ietvera. Fakts ir tāds, ka ASV uh, cīņā pret terorismu ir centušās uh, um, apiet šīs ilgās, uh, ilgi pastāvošās uh, starptautiskās normas. Uh, ASV joprojām uh, domā, ka var pati izdomāt noteikumus, noteikt likumus, un uh, Tripols ielās tika arestēts Abuanās Libija, un uh, notiek arī tās augtās mērķiecīgās slepkavības, un fakts, ka Guantanamo joprojām darbojas, un tur ir cilvēki, kam pat nav izvirzīts apsūdzības, uh, jau uz to norāda. Un, uh, pat ja institūcijas neveiks izmeklēšanu, tad tām vajadzētu tomēr rūpēties par starptautiskās likumdošanas pienācīgu piemērotāšanu. Es kā vicepriekšsēdētāja parlamenta ASV delegācijā mēs, es vēlos visu to labāko ASV. Ja kāds no jūs draugiem uh, iet pa nepareizo ceļu, jūs taču cenšaties viņu dabūt atpakaļ uz pareizā ceļa. Vai padoma un, un, un komisija to darīs? Paldies! Paldies! Tagad Flotras kundze, divas minūtes lūdzu. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā jau tika atgādināts, pirms gada pieņēmām ziņojumu, kas bija uh, ilga, konsekventa darba rezultāts, uh, kā jau kungs vadīja šo izmeklēšanas komiteju, un ziņojums tika pieņemts ar plašu vairākumu pirms gada, un es gribētu, lai šīs konsens par patiesību, par tiesiskumu, uh, tiktu izpaust arī rīt balsojumā par rezolūciju. Un šajā rezolūcijā, ko pieņemām pirms gada, runā bija par šiem darbībām, kas tika veiktas, un es jau arī teicu poļu kolēģim, ka apmēram jau gadu tātad ir pieņemts Elmasrī spriedums, tas bija pagājušā gada septembrī, un šogad Somija ar savā uh, Uh, ombudu starpniecību sāk izmeklēšanu, ir arī notiesāti Itālijā, Itālijas un ASV ierēdņi, tātad uh, slapenā dienesta ierēdņi, tātad tās ir izmeklēšanas, kas ir beigušās. Ir arī jauni o, uh, upuri kas prasa tiesiskumu Lietuvā, tas bija pagājušā gada, sep, tātad šā gada septembrī, un Polijā šā gada jūnijā uh, bija viens upuris, kas prasa atzīt savu upuru status polijā. Tātad katru dienu, katru mēnesi rodas jauna informācija, un es domāju, ka uh, Eiropas Savienības dalībvalsts nevar vienkārši iebāzt galvas miltīs kā strauss, domājot, ka tas viss kaut kur izplēnēs un ka patiesība nenāks gaismā. Daudz cilvēku strādā, daudz informācijas parādās, Eiropas cilvēktiesība tiesa strādā pie tā un padomas prezidentūra, jūs to pārstāvat, ministra kungs, jūs esat Lietuvas pārstāvis un ja ir šādi jauni fakti, kas. Uh, parādās. Eh, tie pastāv, un es jūs lūdzu uzņemties šo atbildību, radīt Eiropas ietvaru, lai atbalstītu izmeklēšanas, kas notiek dalībvalstīs, lai beidzot Eiropas pilsoņi varētu uh, saņemt eh, šo drošību, ka viņu tiesības tiek īstenotas. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies! Un tagad Kirkov kungs. Prieksēdētāja kungs, komisārs kundze. Protams, eh, apvainojumi, kur ir izskanējuši dažādās dalību valstīs, mēs nevaram tos neņemt vērā. Nehumāna izturēšanās pret aizturētajiem un spīdzināšana nekad nedrīkst kļūt par instrumentiem, uz kuriem mēs balstīsim brīvu un demokrātisku sabiedrību. Mana valsts, apvienotā karaliste, ir viena no tām, pret kur ir izvirzīts apsūdzības. Valsts, kur vienmēr ir iestājusies un arī īstenojusi tiesiskumu. Es e, vēlētos, lai mūsu slepeno dienestu slava tiktu atkal pacelta saulītē, bet to mēs varam panākt tikai, ja nepieciešams, ar izmeklēšanu, un e, dalībvalsts līmenī tādai ir jānotiek. Un tomēr es nenot, ne, nedomāju, ka parlamentam šeit vajadzētu izvirzīt prasību šādas izmeklēšanas metodēm. Bieži vien tikai aizdomas šeit tiek uzskatītas par pierādītiem faktiem un iespējamība jau par sodu tiesā. Es vēlētos, lai Eiropas Savienība spēlētu lielāku lomu slepenot dienestu slepeno dienas darbībā, bet kā jūs to domājat eh, izpildīt? Racionāli un ticami. Es nezinu, kā jūs to esat iecerējuši, un arī citi nē, kuri tomēr iestājas par šī jautājuma godīgu izskatīšanu. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies! Un tagad uh, GOE grupas vārdā Veržjā kundze lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām pirms gada mēs pieņēmām tekstu par cīp nelegālajām aktivitātēm Eiropas Savienības teritorijā. Tas bija milzīgs izaicinājums konstatēt faktus uh, šajās afēras ietvaros, un uh, tur bija skaidri ieteikumi. Gadu pēc šī balsojuma uh, un arī Eiropas padomu pieņēma savu ziņojumu. Es gribētu pateikties savukārt Flotras kundzei par viņas darbu. Kur tad mēs esam? Nekas jau nenotiek. Gandrīz neviens ieteikums nav ņemts vērā, gandrīz neviens izmeklēšanas nav bijis. Un tik un tā jauna informācija jau parādās, kā tika teikts, un uh, es uzskatu, ka uh, tas ir tiesu bezdarbība. Uh, tas ir gandrīz skandāls. Eh, mūsu eh, rīcība rītdienas rezolūcijas sakarā būs tāda pat kā 2012. gadā. Mēs aicināsim katram uzņemties savu atbildību un panākt, ka upuri saņem taisnīgumu. Nedrīkst pieļaut tiesību pārkāpumu, pat ja to dara valstis. Un ministra kungs, lūdzu, uh, Mēs eh, parlamentā vairākumā uzskatām, ka pilsoņu respektēšana un pilsoņu cienas jautājumi ir mūsu skar. Tie ir mūsu atbildības jautājumi, un jums ir jāatbild uz jautājumiem. Cīņā pret terorismu um, nedrīkst at, pārkāpt tiesības, uh, nedrīkst izmantot jebkādus līdzekļus. Ja ir pārkāpumi, tad tie ir jāatzīst un jāpieņem sankcijas, lai novērstu šādu pārkāpumu atkārtošanos. Un desmit gadus pēc eh, notikumiem tas būtu piemēroti. Paldies! Tagad Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Batena kungs vienu minūtu lūdzu. Thank you. Um, it... Paldies! ja cilvēki nelikumīgi tikuši pārvesti ar citu palīdzību pāri Eiropas Savienības dalību valstu robežām, tad tas mums ir jānosoda. Ikvienam pasaules iedzīvotājiem ir tiesības uz godīgu tiesvedību, bet patiesībā šeit mēs runājam par kaut ko citu. Mēs vēlamies, lai komisija uzsvērtu to, cik svarīgi dalību valstu tiesību sargājušiem iestādēm ir iestāties pret šādu gadījumu pieaugumu. Eiropas Savienības šeit jūs redzat stratēģija un tā ir Stokholmas programmas daļa. Šajos priekšlikumos ir vesela virkne ideju par Eiropas Savienības ārējo politiku, un šobrīd ārējā politika it kā pārņem dalību valstu armiju funkcijas. Eiropas Savienībai vēl nav pilnvar to darīt, un mums ir jādara viss, lai tā nekad to neizdarītu. Köszönöm szépen! Paldies! Un tagad papa Nikolau kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Atgriežoties mazliet vēsturē, es e, vēlētos jums atgādināt to, kas notika pirms pieciem gadiem. Pirms pieciem gadiem mēs runājām par iespējamo cipu gūstekņu, gūstekņu nogādāšanu, un jau toreiz, pirms pieciem gadiem, tika sagatavots ziņojums, balstoties uz to informāciju, kas bija mūsu rīcībā tobrīd. Ne visi, visas politiskās grupas atbalstīja šo ziņojumu, jo likās, ka daži no apvainojumiem ir politiskas nokrāsas. Pirms pieciem gadiem mums visiem bija skaidrs, kad ir jānoskaidro, kas tad īsti notiek. Mēs e, visi vēlamies iestāties par cilvēku tiesību real, realizēšanu dzīvē, Un e, šīs nelikumīgas ir nosodāmas, un e, jau kāda cilvēktiesība pārstāv, cilvēktiesība pārkāpuma ir jānosoda. Un e, parlamentā, kad man tapa zināmas visas nianses, es balsoju pār Fletras ziņojumu. Ir pagājis viens gads, ir jauna informācija. Rīt mēs balsosim par rezolūciju šajā jomā un atkal parādās iespējām apvainojumi, bet vai ir pierādījumi? Mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Mēs e, nedrīkstam visu laiku sekot līdzi un peldēt sociālo mēdīju informācijas plūsmā vai plašsaziņas līdzekļu apvainojumos izrautos no gaisa. Uh, Protams, mēs vienmēr esam par cilvēktiesību ievērošanu un par cilvēku cieņas ievērošanu, bet eh, iespējams, ka šis ziņojums ir pat eh, neprecīzs un pat eh, melojošs dažu dalību valsts sakarā. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu Gomes skundzei divas minūtes nos conduziu a esta resolução pela qual constatamos que governos de estados Paldies, priekšēdētā. Runājot par šo rezolūciju, gan padome, gan komisija, gan ASV iestādes turpina nepildīt to, kas ir rakstīts mūsu rekomendācijās par cip, to, kā cip pārkāpja cilvēktiesību hartu. Uh, Man, es varu te pieminēt kaut vai Guantanamo nometni kā piemēru. Un 27 lidojumi ir bijuši laikā no 2001. līdz 2006. gadam, kas tad lidmašīnas ir nolaidušās Portugālē. Un pagājušajā gadā um, es esmu arī vērsusies pēc informācijas pie valdības iestādēm, bet nekādu atbildi neesmu saņēmusi par to, kas tas īsti bija. Un vai padome arī šeit piedalās informācijas slēpšanā, jo tādā veidā uh, pārkāpēji tiek mudināti turpināt savas nelikumīgās darbības. un uh, arī Britu drošības uh, um, uh, iestāde cenšas uh, noklausīties uh, telefonu sarunas Belgakom tīklā, un arī tas, tā ir lieta, kas nav noskaidrota. Cilvēku privātie dati tiek nozakti un tiek pārkāptas viņu uh, privātās sfēras eh, tiesības cilvēkiem, kas veic šīs nelikumīgās darbības, ir jāsaņem sots, protams, pēc tam, kad ir noskaidroti visi lietas apstākļi. Mani pārsteidz padomas pārstāvja teiktais. Mazliet situācija atgādina Orvela romānu 1984. Eiropa rīkojas ļoti neefektīvi, ļoti nerezultatīvi. Ir absolūti nepieciešams noskaidrot šos gadījumus, un mēs nedrīkstam pieļaut savu uh, tādu vājināšanu, un ir nepieciešams arī nodrošināt, lai transatlantiskās attiecības tiktu nopietni uztvertas abās pusēs. Paldies! Liseka kungs! vēlas jums uzdot jautājumu, vai jūs esat ar mieru atbildēt? Liseka kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es ļoti augstu novērtēju to, ko jūs teicāt, bet jūs pieminējāt sadarbību starp Eiropas slepenajām iestādēm un NSA un ka tā, to raksturo tādas kriminālas aktivitātes. Manuprāt, šī sadarbība notiek saskaņā ar uh, vienošanos, kas gan te būtu krimināls. Tas, kas ir krimināls, tas, ka tiek, notiek piesavināšanās ar datiem un tiek pārkāpt. Uh, cilvēku, tiek pārkāpt cilvēku privātums. Viss, kas ir pretrunā ar likumu uh, un kas nozīmē um, pašreizējo līguma interpretāciju, kas pārkāp pilsoņu tiesības, nav pareizais veids, kā īstenot cīņu pret terorismu. Patiesībā tas uh, viss ir par labu teroristiem. Tas kalpo uh, viņu interesēm, un tas rada aizdomas mūsu pilsoņu vidū. Paldies! Nākamais runātājs ir Petrovska kungs. Uz vienu minūtu lūdzu. Činkuja bardzo. Zaruvno. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Šodien mutiskajā jautājumā, bet tāpat arī eh, rezolūcijā par iespējamo cipu gūstekņu nogādāšanu, nelikumīgu eh, turēšanu. Uh, apcietinājumā Eiropas valstīs, um, mēs runājam par cilvēktiesībām. Slepenajiem dienestiem nevajadzētu uh, piešķirt tādas pilnvaras, kas ļauj viņiem aizturēt cilvēkus. Padomēji šajā ziņā nav nekāda kompetenci, un ik viens šajā parlamentā ir par cilvēku tiesībām. ECR piedāvā ļoti īsu un labu rezolūcijas priekšlikumu, Mēs uzskatām, ka tie eh, līdzekļi, kas ir tikuši izmantot, lai aizsargātu cilvēktiesības, eh, protams, var tikt atbalstīt, bet ja mēs tik tiešām vēlamies um, iejaukties um, šo aģentūru darbā, man rodas jautājums, vai mēs nepārtraukt uzdosim jautājumus un pieņemsim rezolūcijas, vai beidzot sāksim kaut ko darīt. Paldies. Jā, paldies. Tagad uh, Protaševiča kungs saņem vārdu. Paņemšu vadničansi. Paņi komisārs, jūs apšaut. Liels paldies, priekšstādētāji. Komisārs kundze. Dāmas un kungi. Bez šaubām jebkurš likuma pārkāpums, jebkurš šāds gadījums ir jānoskaidro, un uh, tas noteikti sakāms par visām iesaistītajām pusēm, gan šeit Eiropā, gan arī otrpus Atlantijas okeānam. Vairāk gadījumu šobrīd tiek izskatīti. Un mums, protams, ir jārod pierādījumi un jānoskaidro patiesība. Mums ir jānoskaidro patiesība arī par iespējamo gūstekņu eh, nelikumīgu turēšanu apcietinājumā. Iespējams arī eh, Polijā, tāpēc ir nepieciešama neatkarīga izmeklēšana. Un šobrīd šī procedūra norit Polijā, un es esmu pārliecināts, ka tik tiešām pastāv labā grība noskaidrot uh, patiesību par šīm apsūdzībām. Protams, šis gadījums nav vienkāršs, un ir uh, ļoti daudz klauzulu, kas ir neskaidrs, bet jebkurā gadījumā izvērtējot um, tiesu sistēmas dalībvalstīs, um, tātad to, kas ir pieminēts um, mūsu rezolūcijā, mums ir jācenšas noskaidrot patiesību. Padoms pārstāvim bija taisnība sakot, ka tas tik tiešām ir dalībvalstu kompetencē. Ja mēs neatsaucamies uz tiesām un prokuratūrām šajā dokumentā, tad man šķiet, ka mums gal galā neizdosies atbalstīt šo rezolūciju. Paldies! Paldies! Un tagad ir zilās kartītes jautājums, vai jūs esat gatavs atbildēt Flotras kundzei? Lūdzu, Flotras kundze. Jā, es vēlētos eh, pajautāt kolēģim, vai viņam nešķiet, ka izmeklēšanas neatkarības jomā ir virkne starptautisko normu, kas būtu jāievēro. Un vai viņam nešķiet, ka sastais punkts, kurā ir aicināts Polijai īstenot šo izmeklēšanu atklātākā veidā un e, sadarboties ar attiecīgajām iestādēm, vai e, tas tik tiešām ir saistīts ar kaut kādām apsūdzībām? Atbilde. Patiesībā es piedalījos uzklausīšanās, kas notika Liba komitejā pirms neilga laika, un mums bija iespēja detalizēt apskatīt situāciju vairākās dalībvalstīs, un kas attiec uz Poliju, pat um, neatkarīgajiem novērotājiem ir jāatzīst, ka šī dalībvalsts um, vēlas, un jo īpaši prokuratūra eh, vēlas noskaidrot patiesību par šo gadījumu. Daži aizstāvi un daži pārstāvi no nevalstisko organizāciju aprindām runā par gadījumiem, kuros ir atklātības trūkums bet mēs patiesībā mm, te saskaramies ar slepeniem jautājumiem, un mums ir runātājs tik pārtraukts. Paldies, nākamais runātājs ir Vlasaka kungs, kurš saņem vārdu uz vienu minūti. Pānovē, dodržovāņi lidských prāv je zásadní. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cilvēktiesība ievērošana, tas ir pamatprincips, uz kur balstās Eiropas sabiedrību kā tāda. Es esmu politiķis, kas e, lieliski atcerās totalitāros komunistiskos režīmus, un es zinu, cik lielā mērā cilvēku tiesības e, var tikt mīdītas kājām. Tiesības uz dzīvību un uz drošību ir pamat e, tiesības. Uzbrukumi Ņujorkā, Balī, Madridē, teroristu uzbrukumi Londonā ir tikai daži no piemēriem tām situācijām, eh, kurās eh, cilvēku tiesības ir tikušas neievērotas. Ja kāds pārkāp cilvēku tiesības, tad nav nekāds pārsteigums, ka mēs ehm, neesam laipni noskaņot pret šiem cilvēkiem. Neviens. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc daži no mūsu kolēģiem ir pieņēmuši šādu nostāju un patiesībā uzbrūk mūsu amerikāņu kolēģiem pieprasot darīt kaut ko, kas attiecas uz Snowden gadījumu. Proti cilvēku, kas tiek apsūdzēts informācijas nopludināšanā. Mēs patiesībā aicinām izvirzīt viņu kandidatūru Saharau balvas e, saņemšanai. Tagad vārds uz vienu minūtu Fosakungam. Paldies priekšētētājai. Cienījamas kolēģis un kolēģi, pamatiesību, cilvēktiesību ievērošana, protams, ka viens no būtiskajiem elementiem Eiropas Savienības politikā. Tādēļ ir pašsaprotami, ka jādara viss nepieciešamais, lai tās tiktu ievērotas un lai mēs aktīvi rīkotos tur, kur tās tiek pārkāptas. Bet jāuzdod jautājums, kāda šodien pievienotā vērtība šajā rezolūcijā, par ko mēs vēlamies rīt balsot? Mums jau ir balsojumi 2012. gadā par šādu jautājumu, par mūsu kolēģis eh, Flotras kundas iniciatīvas ziņojumu. Tas bija ļoti labs, līdzsvarot ziņojums, pieņemams un arī, arī pareizi, ka mēs eh, komisijā un arī padomē uzdodam jautājumu, kas no tā viss ir sanācis un kā turpināt ar uzstrādāt. Ir eh, arī pareizi atcerēties šo jautājumu, bet, manuprāt, nav pareizi uh, atkal runāt par to pašu saturu, ja mēs vienkārši atkārtojam to pašu, ko mēs pagājuši gadu jau esam pateikuši, tad eh, vienkārši tā ir kā tāda griešanās pa apli, un eh, gribu uzdot jautājumu, kādēļ šis jautājums ir darba kārtībā, kādēļ mums nav vienkārši jautājumu komisijām padomē. Turklāt šī rezolūcija ir vēl tālāk eģošāka par to, kas, ko mēs pieņēmām 2012. gadā, un tekstā uh, izvirzītās prasības no vienas puses pārsniedz kompetences, pārkāptās, un otrkārt eh, iespējas, kas mums kā Eiropas Savienībai vispār ir, un to mums vajadzētu ievērot. Tādēļ, īstenībā, būtu bijis pareizāk eh, balstīties uz faktiem, raudzīties uz eh, iespējām advokātiem risinājumiem. Paldies jums par uzmanību. Paldies. Tagad vārds Šagorkungam. Paldies, priekšsēdētāji. izlūkdienas sadarbība. Tā vajadzētu notikt, lai tas viss aizsargātu mūsu drošību. Domāju, ka neviens to neapšauba. Cīņa pret terorismu, šī izlūkdienas darbība ir nepieciešama. Bet tas, ko mēs šeit redzam, ir, ka Eiropas valstu teritorijā tiek izvērsta prakse, kas ir uh, krasā pretrunā ar uh, cilvēktiesību politiku, ko mēs esam izveidojuši gadu desmitos un par ko varam lepoties. Jau vairāk kārt esmu teicis, ja mēs paši nevērojam mūsu izvirzītos likumus, tad mēs nevaram arī citus lūgt to visu ievērot. Šim jautājumam ir simboliska vērtība. Mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas Savienībā bez jebkādām sekām netiek ievēroti starptautiskie noliekumi, un tas apzināti no valsts iestāžu puses. Mēs varam izvirzīt tikai pamatprasību, proti, ka mums vajadzētu šajā jautājumā radīt ļoti skaidru pārskatu Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies Šagorkungam. Tagad zilās kārtietas eh, procedūra. Vai jūs, eh, Šagorkungs, esat gatavs atbildēt? Jā, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es uh, Esmu simtprocenti piekrītu manam kolēģim Šagorkungam, bet tomēr gribētu uzdot jautājumu. Vai mēs esam viensprātis, ka šie, šai izmeklēšanai, vai tie ir eh, cip eh, ieslodzījuma vietas vai pārkāpumi, dalībvalstu vadiem tur jāspēja loma un piekrītu kolēģim Šagoram, ka mūsu valsts, mūsu valdība, uh, ieņem ļoti lielu lomu Snaudena lietā. Paldies. Atbild uz jautājumu. Jā, paldies. Acīm redzami, protams, ka es tam piekrītu, ko jūs teicāt. Es domāju, ka tas ir dalību valstu kompetenču ziņā. Negribu tagad uzskaidīt uh, eh, atsevišķās dalību valstis kur eh, vajadzētu veikt izmeklēšanu. Es īstenībā, godīgi sakot, nezinu, ko, lai atbildu par uh, Snaudena kungu, kas, at, kas attiecas uz CIP ieslodzījumu vietām. Tas ir dalībvalstu kompetencē. Dalībvalstīm vienotrai jāpalīdz, ja tās netiek galā. Arī Rumānija tas skar. Es esmu no Rumānijas, es Ungārijas jautājumu nevaru tā īsti komentēt. Paldies, tagad Valēnšas kungs. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšstādātājiem. Dāmas un kungi. rezolūcijas projektā ir vairāki elementi, kas man šķiet nepieņēmami. Apsūdzības par skaidrības trūkumu polijas izmeklēšanā ir viens no šiem elementiem. Dāmas un kungi, es gribēju atgādināt, ka drošības aģentūru darbība ir tikai un vienīgi dalību valstu kompetencē, un es gribēju uzsvērt, ka Polijā pašlaik notiek neatkarīga izmeklēšana, ko vāda neatkarīga Polijas tiesu sistēma, un tāpēc politisks spiediens šajā jautājumā ir absolūti nepieņemams. Izmeklēšana šobrīd notiek, un tās galīgais rezultāts būs atkarīgas no polijas prokuratūras. Gribēju jums atgādināt, ka šis ir ļoti, šī ir ļoti sarežģīta lieta, jo daudz dokumentu joprojām atrodas ASV un ir ierobežotas pieejamības. Vēl es gribēju atgādināt, ka mūsu pilsoņu drošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem mūsu darba kārtībām terorisms joprojām turpina apdraudēt mūsu vērtības, un nevainīgi Eiropas pilsoņi kļūst par dažādu teroristu grupu mērķi. Šie teroristi izmanto visdažādākos līdzekļus, un mums ir jādara viss cilvēciski iespējamais, lai aizsargātu mūsu pilsoņus. Protams, mums ir jādarbojas pastāvošās likumdošanas ietvaros, un jānodrošina, ka mēs aizstāvam cilvēktiesības. Paldies! Eh, tagad vārds Valēnces kungam. Paldies priekšsādātājiem! Komisāra kungs, ministra, dāmas un kungi, es par visiem simt procentiem piekrītu Gomešas kundzei Mums ir jācīnās pret tiem, kas pārkāp cilvēktiesības, un mēs nekad ne, es nekad nevaru piekrist tām metodēm, kas ir izmantotas pret gūstekņiem. Tomēr es nevaru piekrist tam, ka pieveikti teroristi nevar būt um, pietiekams iemesls tik nopietnai institūcijai kā Eiropas parlaments pieņemt tādas rezolūcijas kā šī. Mēs vairāk kārt jau iepriekš esam pieminējuši, ka notiek uh, izmeklēšana, un es varu tikai piekrist tam, ko iepriekš teica mani polijas kolēģi. Tas ir prokuratūras rokās, un šo lietu, šī lieta tiek izmeklēta visaugstākajā līmenī. Es saprotu, ka izmeklēšana tuvojas noslēgumam, un es uzskatu, ka visām Eiropas institūcijām būtu jādod iespēja vietējām iestādēm veikt izmeklēšanu balstoties uz subsidiaritātes principu. Un, ja drīkst, es pieminēšu vēl vienu problēmu Tad, kad šis, šie notikumi it kā risinājās, pie varas bija kreisā spārna valdība, un šie politiķi noliedz šādu ieslodzījumu vietu pastāvēšanu. Liels paldies! Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras, un pirmais runātājs būs Mērfīkungs. Paldies, priekšsādātāji! Mēs uh, esam atvērta sabiedrība, un īrijas tauta jau eh, sen zina, ka mēs esam viena no 54 valstīm, kas palīdēja CIP, ļaujot izmantot savas lidostas. Un 2005. gadā valdība teica, ka militāro uh, gaisa kuģu pārbaudu Šenons lidostā nav nepieciešams, jo uh, tika uzskatīts, ka aizturētie netiks nelikumīgi pārvietoti caur īrijas teritoriju. Vairākas īrijas valdības zināšas, ka cip lidojumi notika caur īriju, un uh, tādējādi tika pārkāptas vairākas starptautiskas konvencijas, kas aizliedz spīdzināšanu. Par uz uh, labu attiecību altāra ar ASV tika upurēti cilvēktiesību principi. Uh, Un mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams pār, pilnībā pārtraukt šos lidojumus un visiem aizturētajiem ir jātiek vai nu no atbrīvotiem, vai arī tiem jānodrošina pilnīgi godīga tiesa. Šķiet, ka vairāk runātāju nav, un tāpēc es došu vārdu Leskeviču, Leškevičus kungam padomas vārdā. Prezidents. Uh... Priekšsādātāji, komisijas viceprezidenti, godāmie deputāti, gribēju vēlreiz atkārtot, ka padome pilnībā piekrīt viedoklim, ka cilvēktiesību ievērošana saskaņā ar starptautisko likumdošanu un cīņa pret terorismu ir fundamentāli jautājumi. Vairāki runātāji šovakar aicināja padomi izmeklēt apsūdzības par to, ka dalību valstis esot iesaistījušās gūstekņu transportēšanas programmā un nelegālā gūstekņu aizturēšanā, ko veikusi CIP. Padomē ir pārstāvētas 28 ES dalību valstu valdības, un Pat ja mums būtu juridiskais pamats, lai to darītu, padome nekad negūs 28 dalību valstu politisko atbalstu, lai nāktu klajā ar paziņojumu par šādu iesaistīšanos, nemaz jau nerunājot par izmeklēšanas sākumu. Es saprotu, ka tas uh, var būt uh, kaitinoši parlamenta uh, deputātiem, bet mēs strādājam noteiktu noteikumu kontekstā, un šie noteikumi ir jāievēro. Ja ir apsūdzības par to, ka dalību valstis nepiemērotā veidā ir iesaistījušās šādās darbībās, tad tas galvenokārt ir jāizmeklē nacionālajiem parlamentiem, nacionālajām varas iestādēm un juridiskajām sistēmām. Nacionālā līmenī ir veidi, kā saukt pie atbildības izpildu vāru. Un, protams, ka šie aicinājumi iet pat tālāk nekā par nacionālo līmeni. Uh, Visas dalību valstis ir apvienoto nāciju konvencijas par fundamentālajām cilvēktiesībām un brīvībām parakstītājs, tāpēc šādi mehānismi pastāv, bet tie nav mehānismi, kas ir padomes kontrolē. Šī iemesla dēļ padome nav varējusi īstenot rekomendācijas, kas bija ietvertas jūsu rezolūcijā. Tas nekādi nav saistīts ar lojalitāti, bet tas ir saistīts ar juridiskiem un konstitucionāliem ierobežojumiem, kas mums visiem ir jāņem vērā. Tāpēc es aicinu jūs uz sapratni un pateicos jums par uzmanību. Paldies! Liels paldies! Tas bija ļoti skaidri un gaiši. Mums ir četri dažādi priekšlikumi. Un tagad es eh, noslēgšu diskusiju un rītdien par to balsosim pusdienlaikā. Mūsu nākamais darba kārtības punkts ir padomes un komisijas eh, paziņojums par ēs migrācijas politiku, it īpaši ņemot vērā traģiskos notikums Lampedūzā.